atbalstīts. Šāsdienas uh, plenārsēdes protokols tiks iesniegts apstiprināšanai nākamās plenārsesijas sākumā. Ja nekāda iebilduma nav, tad pieņ šodien pieņemtie lēmumi tiks attiecīgi nosūtīti iesaistītajām pusēm. Līdz ar to esam noslēguši šās dienas plenārsēdi. Lielas paldies par eh, sadarbību visiem un labu apetīti!